Tagad sāksim uh, balsu skaidrojums. Markus Ferbera uh, ziņojums. Finanšu instrumentu tirgi. Polčaka kungs, uh, viena minūte. Tuto zprávu já jsem ji podpořil. Jedná se o finanční instrument Runājot par šo ziņojumu, teikšu, ka esmu to atbalstījis, atbalstījis, jo tas ir nozīmīgi. Ja būtu iespējams, būtu labāk, ja būtu tomēr klusums zālē sakrunātais. Děkuji, pane předsedo. Já chci zdůraznit. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlreiz uzsvēršu, ka balsoju par Ferbera kunga abiem ziņojumiem. Ziņojumi, e, kas skar finanšu instrumentu tirgus, manā skatījumā nozīmīgi ir Eiropas Savienībā turpināt strādāt pie efektīva iekšējā tirgus un patiesi, ja dalība valstis jaunas šķēršļus uzstāda, tad Eiropas Savienība noteikti uz finanšu tirgus jaunas instrumentus ieviesīs. Paldies! E, la parola sempre a lei, onorevole Polčak, prego. Polčak kungs, jums vēlreiz vārds. Arī vēl vēlreiz minūte. Paldies! Es vēlos runāt par Ferbera kunga ziņojumu. Esmu to atbalstījis. Un nu, es jau iepriekšējā punktā uzstājos, tādēļ neatkārtošu to vēl vienreiz. Paldies! Tagad Makovejas kundze, viena minūte. Avem un regulament și o directivă. Runājot par šo jautājumu mums ir uh, Eiropas Savienības direktīva un arī regula. Līdz ar to investīciju fondu darbība uh, tiek uh, regulēta finanšu tirgos, uh, tiek noteikts, ka ir. Uh, uzlikts par pienākumu sniegt atskaites. Viss dokuments tiek sas, sastādīts ar mērķi labāku caurskatāmību un skaidrību ieviest tirgos. Tas ir nozīmīgi tādēļ, ka ir nepieciešama juridiska drošība. Nevis vēl vairāk kavēt šo direktīvu īstenošanu. Galu galā jautājums ir par efektivitāti, caurskatāmību un uh, tirgus uh, izmantošanu. Paldies! Paldies! Tagad nākamais ir. Uh, uh, ziņojums. Uh, uh, Hoibuhs kundze, uh, Maulūkungs tagad uzstāsies, lūdzu. Credo che sia un provvedimento che va nella giusta direzione. Es gribu uzsvērt, ka šis ir solis pareizajā virzienā. Alianse pārtiks drošībai uh, nozīmē arī ilgspējīgu darbību Eiropā. Tas ir mūsu mērķis. Ir tipiski uh, produkti, tīpaši šajās jomās, par kurām esam runājuši, tas ir tiešām Eiropas tādas ļoti būtiskas un uh, labas darbības piemērs. Paldies. Nākamā runātāja Maginas kundze. Paldies, es atbalstīju šo ziņojumu. Mm, jo valstīm jāievieš saistoši pasākumi, lai nepieļautu zemes sagrābšanu. Lauksaimniecības sektors jāskata īpaši attīstības politikas kontekstā, pārtikas nodrošinājuma uzturā jomā. Tā kā ļoti labi, ka tur parādās arī šie aspekti. Mēs, protams, ropējamies par tehnoloģijām, bet nevajadzētu diktēt, kas attīstības valstīm jāizmanto un jāizmanto kas nē. Jāļaut viņiem pašiem par to lemt, nevajadzētu ierobežot viņus attiecībā uz izmantojamajām tehnoloģijām lauksamniecības sektorā. Mums ir nepieciešams šīs tehnoloģijas, lai veicinātu lauksamnieku darbību, lai viņiem būtu šis droši pārtika un uzturs. Paldies, tagad Makovei kundze, viena minūte. Paldies, priekšstādātāja kungs. NFSN, tā ir uh, liela organizācija, to finansē uh, G8, un uh, tā vēlas uh, uzlikt papildus noteikums Āfrikā, valstīs, kurās lauksaimniecība ir atpalikusi un nav konkurētspējīga, mēs vēlamies Āfrikai palīdzēt, lai tā pārvarētu nabadzību. Tādēļ jāaizstāv darba vietas un jādod iespējas Āfrikāņiem, Āfrikas um, iedzīvotājiem. Uh, ar godīgām cenām pārdot pārtiks produktus. Es lūdzu drīzāk atbalstīt lauksaimniekus, kas dzīvo konkrētajās vietās un valstīs. Lauksaimniekiem ir jādod iespēja aktīvi strādāt un ir nepieciešama caurskatām resursu sadalīšana. Paldies. Tagad Kelīkungs. Paldies. Es pats Malavijā esmu strādājis kā brīvprātīgais, esmu redzējis, piedzīvojis eh, nabadzību šai valstī. Un esmu redzējis arī, kā šī valsts attīstās. Līdz ar to es atbalstu TPP e un balsoju par šo ziņojumu. Es vēlos atbalstīt ģimeņu uzņēmumus un vietējo lauksaimniecību, lai atbalstītu visu šo reģionu. Uh, uz uh, lauksaimniecību bazēta ekonomika uh, ir um, jāvirza uz to, lai nodrošinātu iztikas līdzekļiem ģimenes uz dienvidiem no. Uh, Sahāras jāiegulda vietējā ekonomikā. Tieši maziem lauksemniekiem te ir teikšana nevis multinacionālām kompānijām. Jāveicina iekļaujoša izaugsme, maza izmēra lauksaimniecības un izaugsme visā reģionā. Un tagad eh, Stolojāna ziņojums eh, Makovējas kundzei viena minūte lūdzu. Paldies! Um, grāmatvedības datu um, viltojums un auditoru pārvāžu rezultātu viltojums apdraud valsts stabilitāti un drošību. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi startautiski grāmatvedības standarti, kas vienādi tiek piemēroti visās valstīs. Mums ir vajadzīgi visvienkārši un skaidrs regulējums, ko var viegli arī izvērtēt un uh, saprast. Standarti kā tādi jau ir un ir arī padome padome, kas ir atbildīga par tā izstrādāšanu, un 14% nāk no Eiropas Savienības kā lielākais maksātājiem šai te padomei. Un mums parlamentam regulāri ir jāizvērtē un jāpārbauda šie standarti. Paldies, paldies, un tagad pospišīla kungs par vēl Nortena ziņojumu lūdzu. Jā, jā, būtu viņa kārta, bet viņa nav. Ja viņa nav, tad turpinām ar Makovējas kundzi. Jā, mm, teroristisku grupējumu parādīšanās Somālijā, Nigērijā un Saheļu reģionos ir izmainījusi drošības klimatu šajos te reģionos. Dalību valstis divus miljārdus e, eiro ir ieguldījušas kā finanšu instrumentu e, Āfrikā un savā būtībā tas ir vissvarīgākais finanšu faktors ANO miera misijām tomēr nav pietiekami labats pārskatāmība šīm te Eiropas Savienības misijām. Mēs nezinām īsti, kas notiek ar šiem te līdzekļiem. Eh, miera saglabāšanas institūti nav ilgtspējīgi, viņus nevar izkontrolēt, un mēs īsti nezinām, kas ar to eh, notiek un kādas ir sekas. Tā kā mēs gribam lielāku pārskatāmību un pārskatāmāku grāmatvedību. Āfrikas Savienībai vajadzētu uzņemties vairāk atbildību atbildīs par drošību Āfrikā. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad Kelī kundam minūte. Jā. Es e, vēlreiz gribu teikt, ka man nebija problēmas atbalstīt šo te ziņojumu manais grupas vārdā arī, jo e, te mēs runam par atbalstu no ANO un Eiropas Savienību. E, apvienotās e, nācijas patiešām garantē starptautiskā mērogā drošību, un mums ir 25 tūkstoši e, piešķi, nodrošinājums miera uzturēšanas misijām. Sadarbības mehānisms, šis te miera uzturēšanas misija IPR ir svarīga ar savām stratēģijām un palīdzību Āfrikai E, nodrošināt e, mieru, kontrolēt robežas un e, aktīvi piedalīties šajās te procedūrās. Tādējādi arī tiek veidota stingrāka partnerība starp Eiropas Savienību, ANO un Afrikas Savienību. Paldies, saka priekšsēdātājs, un tagad Čezaka riņojums Magīneses kundze pieteikusies lūdzumu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es būšu ļoti īsa, ka gribu teikt no agrikomitejas puses. Mēs atbalstam šo te ziņojumu. Mēs e, saprotam to, ka vairāk nekā 600 deputāti šajā te kamerā e, eh, parlamentā uzskata, ka ir jārīkojas aktīvāk un vairāk, lai e, uzlabotu pār, praksi pārtikas piegādas ķēdē. Un, šajā, tā ir tēma, kas satrauc daudz daudzus prātus. Visi no mums e, e, ir sapratuši, kādas ir problēmas par to, ka nav sabalansēta situācija starp cilvēkiem, kas atrodas e, pārtikas piegādas ķēdes katrā galā. Ir jārīkojas, es ceru, ka komisija mūs uzklaus, uzklausīs un rīkosies. Paldies! Un tagad Maulu kungs būtu runājis Paldies, viņa nav. Tagad eh, Lopesa Bermeko kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs ziņojumā par negodīgu praksi eh, pārtikas piegādas ķēdē mm, ir svarīgs arī e, tas aspekts, ka ir jāizsargā lauksaimnieki un lopkopji no negodīgas prakses, jo mēs redzam, kas notiek ar cenām, cenas brūk un arī e, lauksaimnieku ekonomiskā situācija arvien vairāk pasliktinās. Tomēr e, šī te prakse, ko mēs redzam, lielās eh, līnijās eh, notiek kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros. Eh, pasaules tirdzniecības situācija liberalizējas, bet lauksaimnieku situācija pasliktinās. Un lauksaimniecības produktus tir, tirgi kļūst ar vien nestabilizāki. Līdz ar to palielinās arī atšķirības starp mazajiem ražotājiem un izplatītājiem un līdzekļiem lielajiem ražotājiem un, un izplatītājiem. Tikai atgriežoties pie taisnīgas KLP, sabalansētas KLP, mums ir iespējams ilgtspējīgi atrisināt krīzi. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad Ņēkova kungam viena minūte. Cienījamais priekšsēdētāji, negodīga tirdzniecības prakse apgrūtina e, ražošanas attīstību, it īpaši pārtiks e, sektorā. E, pastāv virknē problēmu, kas ir jau identificētas, un tieši šīs te problēmas uh, noved pie tā, ka tiek iznīcināts ļoti nozīmīgs eh, sektors, jo negodīga tirdzniecības prakse eh, apgrūtina lauksaimnieku situāciju, būtiski apgrūtina viņu dzīvi un tā rezultātā tiek eh, daudzas eh, zemnieku saimniecības jau likvidētas, un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi panākt eh, to, lai ražotājus um, atbilstoši tirgus apstākļiem, ja viņus aizsargātu atbilstīgi samaksājot par viņa nodrošinātajiem produktiem, tad uzlabosies gan lauksaimniecība, gan labāka pārtikas piekādes ķēde Eiropas Savienībā Eiropā. Es domāju, ka mēs eh, eh, rīkojamies pareizi. Un tagad Šogorkungs viena minūte. Pa, es, uh, Esmu arī vienisprātis uh, un ar iepriekš teikto un uzskatos, ka pārtikas piegādas ķēde un negodīgā tirdzniecības prakse, uh, tas ir skaidrs, ka tā ir, jāpārbeidz, ka tā ir jābeidz uh, un ir nepieciešams pieņemt atbilstīgus likumdošanas aktus. Um, tirgo notiek plašas manipulācijas, lieltirgotāji apgrūtina mazo dzīvi un padarot to par neiespējamu. Eiropas ekonomika ekonomikas pamāts ir MVU, tieši šie te mazie, mazie ražotāji. Un tāpēc mēs nedrīkstām atstāt mūsu sistēmu tirgiem, mums ir jāregulē tirgus. Un šajā ziņā mums vissvarīgākais princips ir patērētāju intereses vienkārša un eh, pārskatāma eh, piekļuve eh, pārtikas produktiem, uzturām. Tas ir ļoti svarīgi. Un mums ir jāatjauno līdzsvars. Paldies, ka priekšsēdētājs Makovejas kundzei vēl vārds. Kas vēl? Paldies, priekšsēdētāja kungs. Negodīta tirdzniecības praksa ir ārkārtīgi liela problēma, un to vajadzētu pārtraukt. Komisijas ziņojums 2016. gada janvārī apliecina faktu, ka visos eh, posmos, eh, pārtikas piegādes ķēdes posmos var būt šīs negodīgā tirzniecībā prakse. Eh, šajā valstī pastāv lielas atšķirības starp pienākumiem un varu. Tie, kas cieši, tie ir MVU, mazie ražotāji. Eh, šie te ražotāji tomēr ir vairāk nekā 90% no uh, Eiropas Savienības uzņēmēju kopskaita. Viņi arī visvairāk ir pakļauti satricinājumiem un tieši tāpēc viņi nonāks grūtībās un var gadīties, ka viņu eksistence ir apdraudēta. Eh, un viņi nevar attīstīties, viņi nevar eh, veikt jaunas eh, iniciatīvas, un viņi nevar arī attīstīties pārobežu kontekstā. Bet eh, tas ir atklātā tirgus princips, un mums vienotajā tirgu vajadzētu vadīties pēc likumiem un regulējumu. Paldies! Leila Parola, un minūto. Kelīkungs, viena minūte. Paldies priekšsādātājiem. Es balsoju par šo ziņojumu nu, līdzīgi manai grupai. Negodīga tirzniecības praksa, negodīgs. Lūk, šādas prakses eh, mēs eh, pieņemam realitātē. Tā, tas ir tas, ar ko mums jāsaskaras. Mums jāizvērtē eh, šīs negodīgās tirzniecības prakses, jāpasargā mūsu ražotāji un izplatītāji no šīm negodīgajām praksēm. Mums jāpropēs, lai pārtikas piegādes ķēdē tikt nodrošināti eh, taisnīgi, objektīvi kriteriji. Um, nevajag baidīties no mm, mūsu um, prasībām. Mēs gan eh, izdomājām, ka vēlamies palikt pie fakultatīvām prasībām attiecībā uz um, šo, uz šo prakšu eliminēšanu. Uh, Es ceru, ka ziņojums tiks pieņemts. Paldies, uh, Kelī kungs. Un nu, tagad mēs ejam tālāk uh, pie Makintāras ziņojuma. Mā lūkungs nav klāt. Magines kundze nākamā. Lūdzu. Magines kundze. Atvainot priekšsēdētājiem. Paldies. Par šo ziņojumu varu pievērst jūsu uzmanību 74. Eh, punktam, kur runa ir par uh, analīzi, kas balstīta uz risku un neatkarīgu valdības eh, vērtētāju. Un tad mums jāskatās, uh, kas tad ir riska definīcija. Mums ir vārds risks, risku un ir vārds hazard. Uh, risks un briesmas. Un jāskatās, ko mēs tieši vēlamies te panākt. Un arī 33. Mm, punkts, kur mēs aicinām komisiju izglītot fermerus un patērētājus par tehnoloģiskiem risinājumiem, lai stimulēt arī publiskas diskusijas par to. Un mums pie tā ir jāstrādā, jo nav notikusi informēta publiska diskusija par tehnoloģiskiem risinājumiem. Uh, Gluži otrādi pret to notiek iebildumi visu laiku un neizpratne valda. Es nevēlos, lai tāds būtu arī turpmāk. Paldies, Nekov kungs, viena minūte. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Man bija jābalso pret šo ziņojumu, jo mēs atrodamies juridiskajā vākumā. Mēs gaidām komisijas lēmumu par um, ģēmo. Mm, un tas rada neskaidrību un nepareizus signālus pilsoņiem. Diemžēl šāds ir šī ziņojuma rezultāts. Man nepatīk, ka, ka šobrīd uh, mēs neizvērtējam jaunu tehnoloģiju ieviešanas un attiecīgo prakšu riska faktorus pietiekami labi. Lauksamniecība rūp mums visiem. Mums jārūpējas par cilvēkiem, dzīvniekiem, naugiem, līdz ar to par vidi. Šajā ziņojumā runa ir par riskiem, un tas neatbilst Eiropas Savienības tiesiskiem ietvaram mums ir jāattīsta ilgtspējīgi modeļi, kas palīdz videi un mūsu pilsoņiem. Paldies! Pēdējais runātais ir Kēlīkungs viena minūte. Paldies priekšsādātājiem. Mēs redzam, ka līdz 2050. gadam um, uh, mums uh, pieaugs šie deficīti līdz uh, sasniegs pat 70% un uh, mums jārūpēs par veselīgā uztura pieejamību. Mums arī jāskatās, kas notiek ar vidi, ar. Uh, Uh, piegads drošību, slimībām, uh, epidēmijām. Un uh, par to visu, tie visi, visi ir riski lauksaimniecības jomā un tehnoloģiskie risinājumi var palīdzēt mazināt šos riskus, veidot lauksaimniecību ražīgāk un ilgtspējīgāk. Mums ir daudz inovatīvu risinājumu un man šie risinājumi jāizmanto, lai palīdzētu lauksaimniekiem. Uh, mums ir inovācijas, mums ir izgudrojumi, mums ir, e, uh, ir idejas tieši lauksaimniecības sektoram. Un uh, šie risinājumi tik tiešām ir ļoti nepieciešami lauksaimniecības sektorā šobrīd. Paldies, Kelī kungs! Mm, tagad pēdējais ziņojums ir Haitem ziņojums. Malukungs neatrodas panārsēžu zālē Toras Martīnes kundze. Paldies! Mm, Eiropas lauksaimniecība un neapdraud visu inovāciju trūkums, bet to apdraud brīvās tirdzniecības nolīgumi, uh, ko noslēdz uh, un um, cilvēki cieši lielie Spānijas uh, uzņēmumi izmanto vislabākās tehnoloģijas un zina, kas nozīmē mūsu uh, lopkopji, uh, tos izposta šādi uh, līgumi. Runa nav vispār labklājību, bet par to, ka jārada noteikumi, lai mm, lauku iedzīvotāji varētu inovatīvi darboties. Taču tehnoloģija vai tehnoloģija mūs izglābs? Nē, es tā nedomāju. Mēs varam izmantot lauksaimniecības platības cilvēki. Uh, Cilvēku potenciāls jāizmanto, mums jāpievēršas ļaunuma saknei. Lauksaimniecība ir saistīta ar mūsu ražošanas modeli, ekonomikas izmauksmi, dzīvesveidu. Ja investīcijas vēlamies īstenot balstoties uz lauka attīstību un veicinot uh, neatkarību pārtiks piegādes jomā, tad tikai šādā veidā būsim spējīgi uh, veiksmīgi darboties, un tas uh, tā ir garantija cilvēkiem un valstīm. Nākamais runātais Niekaukungs. Priekšsādātāja kungs, es atbalstīju šo ziņojumu, esmu pārliecināts par to, ka ilgtspējīga resursu izmantošana lauksaimniecībā ir ārkārtīgi nozīmīga. Tāpat potenciāls pilnā mērā e, jāizmanto arī atsevišķiem lauksaimniecības produktiem. E, Melnās jūras reģionā ir e, īpaši resursi, dažādas iespējas ir bioloģiskai lauksaimniecībai, dažādu substanču izmantošana no zemes dzīvēm ir iespējama arī kā mēslojums. Es aicinu Bulgārijas valdību veikt pasākums, lai no Melnās jūras varētu iegūt tādas vielas, kas būtu izmantojams lauksaimniecībā, un tas arī uh, iesaistītu lauksaimniecību un uh, izmantot pilnībā apmērā arī zinātnes potenciālu. Paldies, tagad Horatsa Bildskunds vienu minūti. Paldies priekšsēdētājs atbalstu ideju modernizēt um, Eiropas Savienības lauksaimniecību, tā mēs kļūsim konkurētspējīgāki globālos tirgos un um, vajadzētu domāt arī par pārtikas atkritumiem. Atkal jāskata šis jautājums šeit. Um, lauksaimniecība ir svarīga, um, lai uh, pabarot cilvēkus visā pasaulē, bet svarīgi ir izmantot to, ko mēs saražojam. Simtiem miljonu tonu pārtikas eh, katru gadu tiek izmesta Eiropas Savienībā, un tas nav pieņemami. Mm, tagad eh, mēs tiešām, mums tiešām jāapstājas un jāpadomā, ko mēs darām. Mums eh, jāizglīto partneri, ražotāji, mazumu tirgotāji un patērētāji, jo mums visiem jāmaina sava mentalitāte un attieksme pa, pret uzturu. Uh, jānoformulē mērķi, jāinformē sabiedrība un um, mm, jāmaina, jāpielāgo noteikumi par labdarības uh, pasākumiem un uh, derīguma termiņiem. Uh, mums te, mēs te nevaram uzskatīt, ka, ka tas ir jautājums, par kuru varam brīvi lemt. Šis ir jautājums, kas ir absolūti nepieciešams, um, kuru mums absolūti nepieciešams risinājums. Paldies, un Kelī kungs pēdējais. Paldies, es eh, balsoju par ziņojumu. Un eh, tas ir ļoti līdzīgs iepriekšējiem ziņojumam par eh, tehnoloģiskiem risinājumiem lauksamniecībai. Mēs runājam par inovāciju un ekonomisko attīstību, lai palīdzētu lauksamniecībām. Šis lietas nav savstarp izslēdzošas. Inovācijas niecība palīdz sasniegt labklājību un ilgtspēju gražošanas modeli. Uh, Uh, mazas lauksaimniecības spēlē izšķirošu lomu Eiropas ekonomikā, un uh, tām jābūt ieguvējām, uh, runājot par mūsu inovācijas un ekonomiskās attīstības politiku. Jādomā arī par izolētākiem Eh, reģioniem, mazāk labvēlīgiem reģioniem, viņiem arī jābūt ieguvējiem. Manā valstī 9 miljardi eh, tiek eksportēti, 9% mm, no visa mm, IKP, un par to atbildīgi 50 tūkstoši cilvēki, un viņi ir jāatbalsta. Paldies eh, līdz ar to. Rīta cēlēns tiek slēgts, un mēs atsāksim darbu pulksten trijos.